Šamāk. Tālāk juridisko lietu komiteja 20. martā 17. gadā ir pārbaudījusi Anta Kolna eh, dokumentus un ir apstiprinājusi viņu mandātu sākot no 24.